pret deleģēto aktu. Un komiteja priekšsarētāju, eh, konferences priekšsarētājs ir informējis, ka neviens pret to nav iebildis. Ja ne politiskā grupa, ne 40 deputāti 24 stundu laikā neizsakās pret šādu lēmumu, tad tas tiek uzskatīts par apstiprinātu. Iet, rekomendācijas ir pie, pieejams plenārsēs mājaslapā. Ehm,